Jā, mani dāmas un dīkulīgi. Un tā, dāmas un kungi, mēs sāksim. Pretējā gadījumā mēs nepagūsim izdarīt visu šā rīta cēliena darbu. Mēs esam nonākuši pie darba kārtības otrā punkta. tādu drošības problēmu risināšanu, kuras saistīts ar naftas un gāzes nozars darbībām jūrā ēnu referentu gan vēl nav, taču galvenā referente ir šeit. Fordas kundze. Vēlētos sākt ar pateicību ēnu referentiem, pat nestoties to, ka viņi nav šeit. Viņiem, asistentiem un konsultantiem mēs esam strādājuši smagi, lai vienotos par kompromisu grozījumiem. Un tā rezultātā es domāju, ka esam atrisinājuši virkni jautājumu, lai nonāktu pie visai ātriem secinājumiem. Mums ir pār par simts grozījumu, kas bija, un daudzi jau ir piekrituši kompromisu grozījumiem. Ļoti daudz darba ir ieguldīts, un es tiešām esmu ļoti pateicīga daudziem, kas man palīdzēja. Ir daudz eh, vienprātības pret attieksmi, kā attiekties pret to, lai mums ir atbildīga attieksme pret eh, trūcīgajiem gāzes gāz un naftas resursiem, lai mums būtu eh, dialogs par darbu jebkurā no jūrām, un šis dialogs arī ir jāizmanto un jāpanāk, lai viss strādā pēc visaugstākajiem standartiem ir jābūt tādiem mehānismiem, kas liek sadarbībai, e, sabiedrībai justies ērti. Mums ir jāmaksā, jāmācās arī no kļūdām. Ir jābūt arī uh, avārijas rīcības plāniem un aprīkojumam, kas ļauj cīnīties ar uh, avāriju un noplūžu sekām. Un to varētu pāraudzīt EMSA vai kāda cita aģentūra. Uh, kas varētu. Un arī būtu ļoti labi, lai, teiksim, no vienas vietas uz otru, no vienas dienas uz otru varētu ātri nodot nepieciešamo apatūru, ja tas ir vajadzīgs, un lai tā būtu pieejama avārijas vietā. Un eh, mēs centāmies nodrošināt arī to, lai katrs zinātu savu vietu un rīcību grupas pienākums brīdī, ja notiek avārija. Kurš, jāzina arī ļoti skaidri, kurš ir atbildīgs konkrētajā vietā, ja, piemēram, notiek naftas noplūda, lai to varētu likvidēt pēc iespējas ātrāk. Tālāk eh, jāievēro piesārņoties maksā principu, bet jautājums ir eh, par civiltiesisko aizsardzību. Šeit ir jābūt Um, līdzsvarotam lēmumam īpaši nevajadzētu pārkraut ar finanšu obligācijām, sedzot apdrošināšanu um, mazos un vidējos uzņēmumus. Um, daudzas valstis robežojas ar Eiropas Savienības valstīm, un mēs varam piesārņot citu valstu ūdeņus vai arī otrādi. Tāpēc nepietiek, ka mēs sastrādājamies tikai Eiropas līmenī, uh, bet arī pārobežu līmenī. Mums vēl ir jārunā arī par uh, licencēšanu un Eiropas mehānismiem. Mums ir jārūpēs par to, lai likumdošana, ka tā tiek pieņemta, arī tiek e, uh, īstenota un ir jānodrošina un jāsako tam, lai tas tā būtu. Darbs rīt. Un kā es jau sacīju, protams, mēs te cenšamies aizpildīt tukšās vietas mūsu mozaīkā, bet starptautiskā sadarbība ir viens no svarīgākiem aspektiem. Esmu piedalījusies virknē sanāksmu komisijā, kur eh, piedalās regulātori, kas pārstāv dažādus jūras un jūru teritorijas, runājot par lietām, kas, eh, pār, eh, kas ir svarīgas industrijai, bet es nedomāju, ka mums vajadzētu veidot kaut kādas struktūras, kas kontrolē kontrolētājus, jo regulātori dara savu darbu. Kā viņi paši norādīja, reizēm e, trūkst lūk šī te aprīkojuma un, teiksim, tehnisko instrukciju, lai koordinētu rīcību e, šajās te jūras iegūs vietās. Un es domāju, ka mēs diezgan ātri varēsim nonākt arī pie balsošanas. Paldies! Rulskundze, paldies! Atvainojos, ka nebija no paša sākuma. Esmu pateicīga referentē par sadarbību, diskusiju un konsultāciju periodu. Un ir ļoti daudz jomu, kurās mēs esam panākuši kopēju nostāju attiecībā uz svarīgākajām lietām, uz trešo pušu pienākumiem, uz uh, drošības eh, instrumentiem, caurskatāmību, atklātību, lai informācija par negadījumiem eh, daudz ātrāk nonāktu arī pie citiem operatoriem. Es šeit gribēju minēt trīs punktus, kur, manuprāt, ir svarīgi varbūt iet drusku tālāk. Vispirms runājot par uzraudzību Un laikam jau es te runāju par to pašu, ko minēja referente. Ir nepieciešams iet tālāk par brīvprātīgu sadarbības sistēmu, jo galu galā, ja kāds uzņēmums, kāda kompānija uh, nestrādā sakarā, saskaņā ar standartiem, tas atstāja sekas uh, uz ļoti daudz ko. Es saprotu, ka mums ir kapacitātes problēma, un mēs varētu panākt negatīvas Uh, sekas, ja mēs censīsimies uzspiest kaut ko vēl virs tā, kas jau eksistē. Tādēļ būtu nepieciešams ieviest uh, kaut kādu obligātu ieviešanu vai īstenošanu, jo nekas cits nenodrošinās atbilstību noteikumiem un normām mēs varētu izmantot eh, telekomu modeli, kur eh, regulātori paši senā kopā un izpilda regulējošas iestādes eh, funkciju. Tā kā labāk darīt to regulātoru līmenī, nekā radīt jaunu līmeni, kas tikai sarežģītu lietas. Runājot par Arktikas reģionu, Es piekrītu cilvēkiem, kas ir izteikusi, izteikuši bāžas par arktiskā reģiona ievainojamību. Bet ja, e, urpšanas darbi Arktikas reģionā jau ir sākušies, un e, kas mums būtu jādara? Mums būtu jāuzsver e, specifika, kāda piemīt urbumu izdarīšanai Arktikas reģionā, un jāizvirza attiecīgas prasības, kuras nodrošina to, ka urpšanas darbi Arktikā atbilst visstingrākajiem drošības standartiem, ņemot vērā šī reģiona vieglo ievainojamību. Tā kā šeit prasībām jābūt stingrākām, jādomā plašāk nekā varbūt attiecībā uz citām teritorijām. Un visbeidzot, Es domāju, ka mums ir e, jāieņem tāda proaktīva nostāja, jo Eiropas kompānijas operē arī globālajos ūdeņos, jo nepietiek pateikt, e, ka to ir grūti izdarīt. Es domāju, ka mums ir jāvēro, kas notiek arī citās nozarēs attiecībā uz multinacionālām kompānijām un kur notiek šī te ziņojuma iesniegšana, balstoties uz katras valsts vajadzībām. Un jāskatās, ko dara citi likumdevēji, lai nodrošinātu to, ka uzņēmumi, kas e, bāzēs Eiropas Savienībā, nevar e, rīkoties kaut kā nedroši un neatbilstoši drošības standartiem citās pasaules daļās. Paldies! Jā, paldies, Kavaljo kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties Vikijai par lielisko sadarbību. Mēs esam vienojušies par galvenajiem punktiem un esam iesnieguši grozījumus un saskaņojuši ar ēnu referentiem, tā kā ir paveikts ļoti daudz darba. Ir sācies uh, darbs pie kompromisa grozījumiem. Sadarbība tiešām bija ļoti veiksmīga, un to koordinēja Vikija, un arī ēnu referenti, un man ir tādas četras galvenās bāžas par sākotnējo teksta versiju. Bet tagad šie grozījumi visi ir ņemti vērā, referentu un ēnu referente to visu ir arī pārakstījuši. Tā kā mums ir vajadzīgs vairāk rīcības Eiropas līmenī, uh, un sākotnējā ziņojumā varbūt lielāks uzsvars bija liks tieši uz dalībvalstīm. Ir vajadzīga vairāk um, plašāka koordinācija Eiropas līmenī un ar kaimiņu valstīm, jo, ja notiek avārija, piemēram, Ziemeļāfrikā, tas eh, ietekmēs arī uh, Eiropas uh, dienvidu vidusjūras valstis. Mums ir jāizmanto labākās pieejamās uh, tehnoloģijas un jāapmainās ar informāciju. MC arī ir jāspēlē sava loma, un tā var spēlēt preventīvu lomu, jo ir jau sistēma, kas darbojas ar uh, satelītu un radaru sistēmu. Uh, tiek noteikti naftas plankuma atrašanās vietas jūrā, uh, jo ļoti bieži nafta izplūst arī no kuģiem, un viņi ļoti ātri var uh, noteikt arī šādu naftas plankuma esamību avārijas gadījumos naftas, uz naft, no naftas platformām. Un ir arī kuģu flotile, kas ir attiecīgi aprīkot, ko var izmantot visā Eiropas teritorijā, ko var izmantot avārijas gadījumos naft, uz naftas platformām. Tālāk sabiedriskās atbildības skaidrāk definēšana. Un valstu atbildības noteikšana. Jā, mums, protams, ir jākoncentrēs to, ka pati nozare ir nesciviltieskās atbildības pienākumu, taču mēs uzsveram arī valsts sektora atbildību, runājot par drošību, koordināciju avārijas gadījumos tie lūk ir valsts sektora pienākumi. Mēs ieviesām vēl kādu punktu. Pirmā versija koncentrējās uz, un balstījās uz Ziemeļjūras pieredzi, bet mums vajadzēja pārnest tehnoloģiju uz citiem reģioniem no Ziemeļjūras, un tagad Tas arī ir iekļauts ziņojumā visbeidzot. Mums vajadzētu pārliecināties, lai Eiropas uzņēmumi ievērotu vienādus drošības standārtus neatkarīgi no tā, kurā pasaules vietā viņi darbojas. Orģinālā šī teksta nebija, tagad tas ir, un paldies koordinatoriem un referentē Vikijai par to, ka tā pieņēma šo nostāju. Esmu pateicīga arī pāriem referentiem. Un man tiešām bija prieks sastrādāties ar eh, referentiem, ēnu referentiem. Liels paldies! Jo, herzlichen Dank, Herr Hennen. Liels paldies, Hennen kungs, lūdzu. Monsieur Hennen. You want to Es atvainojos priekšstādāt, kungs, ka es kavēšu ar atbildēt. Te vakar mēs spriedām par Sevezo 3 un šajā sakarā dažādu grupu deputāti izvērt ļoti labas eh, diskusijas, un katram bija sava argumenta. Mēs spērējam soļus uz priekšu. Šodien mēs atrodamies kā uz citas planētas. Normatīvais ietvers ir paredzējis turpināt konkrētās prakses, lai uh, ietu vienā solī ar industriju, kas turpina savu progresu. Varbūt mēs tad varētu vienkārši atteikties no Savezo 3 pārskatīšanas, jo normatīvais ietvars nespēja izsekot šai industrijai. Mēs skatām uh, naftas rūpniecību. Uh, kā tādu, kas ir ārpus visa cita ietvara, kas attiec uz eh, darbinieku drošību vai uz vīdas aizsardzību. Es gribētu iekļaut šo naftas eh, jomu Sevezo 3 ietvarā aptvērumā. Un tā kā ir runa par to, ka mēs varētu eh, īstenot iekono, iekonomēt, tad jāsaka, ka neviena mm, Neviena sabiedrība negrib eh, pakļauties šādiem eh, noteikumiem, jo, piemēram, pagājušajā gadā Francijā viens uzņēmums nopelnīja 10 miljardus eiro, nepakļaujoties nekam. Paldies, Skinnerkungs, paldies priekšsēdētāji. Runājot par apriti un visu to, mums ir bijis eh, ļoti laba sadarbība starp ēnu referentiem un referenti. Un tad pastāv cerības, ka mēs varētu rast pareizo līdzsvaru. Šajā ziņā man pateicos referentei par viņas īstenotā darbu. Un, eh, Viņa ir ņēmusi vērā gandrīz visus mūsu ierosinājumus. Tas tiešām ir lieliski, eh, tā sakot, no mm, biedriskuma puses, eh, ja tā vispār varētu teikt, man esot konservatīvam pārstāvim. Uh, Zināms, ka tie uzņēmumi, ka tiesība akti attiecībā uz uzņēmumu, kas iegūst naftu, pastāv nacionāla līmenī, tagad arī ir runa par tiesību aktiem Eiropas līmenī. Uh, Mums vienkārši ir sev jāatgādina, ka mūsu mērķis ir panākt to, lai mēs izvairītos eh, no milzīgām problēmām, kā piemēram naftas noplūdes gadījumiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība pildītu savu ļoti svarīgo lomu nodrošinot sadarbības starp dalību valstīm šajos svarīgajos jautājumos. Es eh, izteikšos ļoti īsi, dažas lietas nav iekļautas. Es zinu, ka te pamatā bija, piemēram, tāda filozofisku uzskatu atšķirība. Piemēram, netik iekļaut šis neatkarības aspekts un eh, tad arī uh, iekārtu direktīvā arī varētu būt iekļāvusi šos uh, tirgus dalībniekus. Un šī mašinērijas iekārtu direktīva arī būtu jāaktualizē, un tas ir jāņem vērā, ka šāds darbs mūs vēl sagaida. Skaidrs, ka darbs naftas ieguve vēl turpināsies, un tā tad mums arī ir jāpastiprina savi, savas drošības prasības. Mana grupa ir apmierināta ar šo rezultātu. Esmu priecīgs, ka referenti uzklausīja mūsu priekšlikums un Ceru, ka darbs turpināsies tā, kā tas ir iesācies. Paldies, priekšsādātāji. Thank you very much. Lielas paldies. Un no komisijas lūdzu Paneka kungs. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Paldies, priekšsādātāji. Labdien. Labrīt visiem. Paldies referentēm, pateicos arī visiem citiem iesaistītiem deputātiem. Es saprotu, ka te tika paveiks ļoti daudz un arī tāda konsensa sajūtu. Mēs no savas puses arī iesaistījāmies tādā mērā, cik lielā mērā lūdza mu, informāciju no mums vai arī mūsu ieteikums. Un tā procesa gaitā mēs esam arī secinājuši, ka būtībā viedokļi pamat jautājumos sakrīt, īpaši saistībā ar drošības jautājumiem. Uh, Un pēc Deep Horizon negadījuma, protams, pastāv nepieciešama, nepieciešamība, uh, lai, lai visi sadarbotos. Ziņojumā tika uh, identificēti daži svarīgi jautājumi. Mēs esam paredzējuši uh, pārdomātās institīvas, ar kurām mēs nāksim klajā pēc dažiem mēnešiem. Un vēl gribētu norādīt, ka secinot pēc reakcijas šodien, pastāv bažas par to, ka Eiropas Savienība vēl uzliks papildus slogu um, šīs nozares pārvaldībai. Mēs tiešām nevēlamies uzlikt uh, par pienākumu jaunas procedūras vai radīt jaunu slogu šai rūpniecības nozarei Taču mēs uzskatām, un mēs arī ceram, ka to atainosim mūsu analīzē, ka ir gadījumi, kad š, šie noteikumi labāk darbojas Eiropas Savienības līmenī nekā nacionāla līmenī. Un mēs arī piekrītam tam, ka jāparedz tāda iespēja Eiropas Savienības tie, uh, eh, likuma veidotājiem Eh, piespiest eh, visā pasaulē aktīvās, eh, aktīvos uzņēmums, uzņēmums, kas darbojas visā pasaulē, tomēr pakļauties mūsu prasībām. Es saprotu, ka te ir daudz sarežģīti jautājumi, tomēr mēs uzskatām, ka mēs varam pieprasīt kaut ko vairāk, ne tikai tādu labprātīgu rīcību no šo operatoru puses. Un tad runājot par šiem kontrolieriem, Arī šis jautājums pēdējā mēneša laikā ir izskanējis. Es tiešām gribētu iestāties par to, lai mēs šo tēmu nepārvēršam par tādu uh, lielo ļaunumu. Ir ziņojumā piedāvāt vairāk rīcības plāni, un šie noteikumi tiešām efektīvi nodrošinās to, ka uh, pašreizējo kontrolieru darbība tiks pakļauta uh, stingrākām izcilības, profesionālās izcilības prasībām un tas piešķirs uh, arī kontrolieru kontrolēšanas aspektu, un tas arī uh, nāks lab, par labu Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Un vēl es gribētu sacīt, ka mēs esam referentu un ēnu referentu un visu komitejas locekļu rīcībā, ja mēs kaut kā citādi vēl varam sniegt savu ieguldījumu nākošajā stadijā. Paldies! Un visbeidzot, Fordas kundze, lūdzu. Who... Paldies, es gribētu tikai atkārtot referentiem to, ko es sacīju sākumā. Es eh, sacīju liels paldies par jūsu atbalstu, par jūsu padomu, kas palīdzēja man manā darbā. Man šķiet, ka mēs bieži vien aizmirstam pateikties tiem, kas eh, strādā ar mums. Un paldies arī komisē par tās sacīto. Tas um, fórums, kur jūs esat izveidojuši, lai nodrošinātu, ka regulētāji eh, nodrošina, ka šie tiesību akti tiek īstenoti ļoti labs. Es eh, būtu gribējusi, lai ēnu referenti arī redzētu jūsu darbu, kā man to ir izdevies piedzīvot. Un vēl pāris lietas par Arktiku. Es saprotu, ka uh, tie cilvēki, kas iegūst eh, uzņēmumu, kas iegūst naftu uh, jūtīgā vidē, viņiem tas būtu jādara tiešām ļoti uzmanīgi, ņemot vērā visas augstās prasības. Tāpēc mums jānodrošina, ka šeit par pamatu tiek uzskatīts viss augstākais līmenis, viss augstākās prasības. Un tas attiec uz Arktiku, varētu būt arī uz citiem reģioniem jo tur ir arī jo īpašas jūdes, eh, jūras vides ļoti jūtīgas. Tātad te ir jārīkojas saskaņā ar visaugstākajiem standartiem. Un tad, kad jūs uh, uh, izvirzāt kādas prasības uzņēmumam, tad ir, ir jāskatās, kas notiek citur līdzīgos gadījumos uz mūsu planētas Jo tad, ja kāds e, rīkojas e, neatbilstoši standartam citos ūdeņos, tas arī ir jāregulē. Es pilnīgi piekrītu Kavaljo kundzes sacītajam un pateicos arī viņai par viņas darbu. Stāstot par savu pieredzi, Pītere, es tev piekrītu par e, neatkarīgiem drošības kontrolierim. Un Es varu sacīt, ka savā grozījumā mēs arī esam paredzējuši neatkarīgus drošības inspektors. Drošība ir mūsu galvenā prioritāte, un mums jānodrošina, ka tas tā arī ir. Un, uh, tas nav modelis, kas darbojas tikai Norvēģijā, bet arī citās valstīs, kuras esmu apmeklējusi. Un, uh, Pīter, runājot par citu lietu, lūdzu atceries, ka ne tikai augstas Eh, ka, ka augsta spiediena urbumi notiek dziļajos ūdeņos. Pastāv, ka šādos, eh, pastāv iespēja, ka šādos gadījumos, kad eh, urbums tiek īstenots ar augstu spiedienu, tad tomēr negadījums var būt ne tikai dziļajos ūdeņos, bet arī seklajos ūdeņos. Tātad ne visi dziļie ūdens urbumi ir bīstami un ne visi seklo ūdeņu urbumi ir droši. E, tas ir tā, tās ir tāds kā lamatas e, maldi, kuros, e, kas maldina daudzas tomēr te Eh, jāņem vērā, ka bija arī gandrīz notika negadījums Norvēģijā un tas bija sekojas ūdeņos. Paldies, tagad esam noslēguši šo darbkārtības punktu. 16. jūnijā mēs balsosim komitejā un tagad eh, pievērsīsimies 13. darba kārtības punktam. Runājot par uh, seku novēršanu, tad, kad rodas smagas avārijas, darbojoties ar ķīmiskām vielām. Dziękuję bardzo. Pirmais Šimanska kungs lūdzu. Mūsu referents, paldies. Es esmu sagatavojis atzinumu projektu. Šis ziņojums ir tapis uh, IMCO komitejā. Es esmu Prze, chciałbym zwrócić uwagę. Es runāju par publiskā iepirkuma modernizāciju un Acīm redzot, priekšsēdētājs kļūdījās nosaucot ziņojumu nosaukumu. Vēlējos norādīt uz to, ka valsts iepirkuma procedūru nevajag mainīt katru dienu. Šīm tiesībām ir jābūt stabilām, un te ir tikai nelieli <coughs> grozījumi. Małych i średnich przedsiębiorstw. Mums vajadzētu atvieglot eh, procedurālās un eh, administratīvās fineses, protams, nāks par labu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas pateicoties procedūras vienkāršošanai varētu labāk uzplaukt, bet eh, tagad situācija ir visai sarežģīta un līdz ar to MVU piekļuve valsts iepirkumam nav tik vienkārša un gluda, kā mēs varētu vēlēties. Es savā Uh, atzinumā atzinīgi vērtēja ASV mazo uzņēmumu inovāciju pētījumu un domāju, ka tas varētu būt tāds paraugs, uh, uz kuru mēs varētu tiekties vai vismaz ar to labāk iepazīties. Valsts iepirkumam noteikti vajadzētu stimulēt vairākas rūpniecības jomas, stimulēt inovāciju, energoefektivitāti, eh, novērst klimata pārmaiņu radītās sekas un tā tālāk. Runājot par valsts iepirkumu, nospraustos mērķus mums vajadzētu sasniegt, nekaitējot konkurētspējai. un uh, cenu kritēriju nevajadzētu atlikt uh, uz ilgāku laiku. Ir jāveido ilgtermiņa cenu mehānismi, pateicoties kuriem mēs labāk varētu izvairīties no problēmām. Vēl kāds būtisks kritērijs ir nepieciešamība ļoti uh, detalizēti veikt ietekmes izvērtējumu. Vienmēr, kad mēs lemjam par valsts iepirkuma izmantošanu, ir jāpaturprātā arī citi mērķi, tātad klimata, ekoloģiskie mērķi, energomērķi, inovācijas politikas mērķi, un uzskaitiem varētu vēl turpināt. Kad mēs runājam par šiem mērķiem, mums, protams, ir jāveic uh, ietekmes analīze un tas, uh, kādu ietekmi šī politika atstās nākotnē uz uh, mūsu uzņēmē darbības jomām. Tas uh, īsumā bija mana atzinuma izklāsts, un es ceru, ka ITRE komiteja runās vienā balsī, un ka mēs, uh, nu, tā ar mierīgu sirdsapziņu šo ziņu atzinu varēsim nodot tālāk IMKO komitē. Paldies, tagad Holas kundze. Thank you and, and... Um, Paldies. Paldies Šmanska kungam referentam par atzinumu tapšanu. Es vēlējos pieskarties energoefektivitātei uh, valsts iepirkuma jomā. Jūs uh, savā atzinumā energoefektivitātes principu esat minējis vairākas reizes. Protams, ir ļoti labi, ka tas ir uzsvērts. Padome savos secinājumos arī ir minējusi energoefektivitāti. Tas bija februārī. Arī komisijas energoefektivitātes plānā, protams, neizdodas izvairīties no šī principa. Un es domāju, ka uh, ar publiskā iepirkuma palīdzību ir iespējams eh, veicināt šādu energoefektīvu produktu ienākšanu tirgu, un tas ir milzīgs ieguldījums, lai varētu ietaupīt enerģiju visā Eiropas Savienībā. Uh, Tāpat vajadzētu norādīt, ka tas uh, palīdzēs ietaupīt uh, daudz naudas. Īstenībā daudziem tas uh, rada bažas, jo, protams, ekonomiskās krīzes laikos visi vēlas ietaupīt, un mēs zinām, ka valsts iestādes cīnās ar abām rokām, lai varētu aizlāpīt budžetos esošos caurumus. Līdz ar to energoefektīvi produkti uh, īsā laika posmā varēs palīdzēt veikt uh, ievērojums ietaupījums. Price Waterhouse Cooper ir uh, veicis uh, dzīves cikla izmaksu pētījumu 2009. gadā, un viņi ir aprēķinājuši, ka viena gada laikā, pateicoties energoefektivitātei, ir iespējams ietaupīt 20 miljārdus eiro eiro. Jāsaka, ka PricewaterhouseCooper ir eh, grāmatveža, tātad finanšu uzņēmums, un tā, eh, tas nav kaut kāds NVO, kura dati mums varbūt nešķist tik pārliecinoši. Un mēs eh, atzinumā varbūt varētu tā pamatīgāk, spilgtāk uzsvērt, cik lielu lomu valsts iepirkums var spēlēt energoefektivitātes garantēšanā, nevien domājot par to, ka mēs ietaupīsim energoavotus, bet uh, ietaupīsim arī eh, finansējumu. Es varu piekrist arī Kroicman kungam, ka mums ir jāparūpējas par skaidrākām un vienkāršākām valsts iepirkuma procedūrām, lai tās uzņēmēji ceļā neceltu barjeras tad, kad tiek izsludināts konkurss un uzņēmumi tajos vēlas pieteikties, piedāvājot savus uh, produktus un pakalpojumus. Ja mēs varētu vienkāršot procedūru, tas pat tiešām būtu ļoti vērtīgi. Paldies! Paldies! Kas vēl vēlas izteikties par modernizāciju? Bensen kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Protams, ka ir jāmodernizē valsts iepirkuma noteikumi salīdzinājumā ar pašreizējo procedūru. Uh, Ir ļoti daudz dažādu piņķerīgu noteikumu, e, šie vāras un administrācijas koridori, pa kuriem ir jāiziet uzņēmējiem, lai varētu piedalīties e, valsts e, iepirkuma procedūrā. Un MVU ir grūti piedalīties uh, Eh, konkursos ir jāņem vērā dalību valstu judikatūra un jāparūpējas par uh, skaidrākiem noteikumiem un augstāku juridiskās noteiktības līmeni. Es domāju, ka Žimanska kungs ir sagatavojis ļoti labu atzinumu mūsu komitejā, bet mēs vēlētos šeit redzēt tādu. Uh, eh, spēcīgāku pievēršanos dažādu šķēršļu nojaukšanai un procedūru vienkāršošanai. Kā mēs varam uh, MVU nodrošināt labāku piekļuvi konkursu procedūrai. Es piekrītu, ka tad, ja mēs modernizējam valsts no, iepirkuma noteikumus, mums ir e, jākoncentrējas nevis tikai uz īstermiņa ieguvumiem, bet jādomā tādā ilgspējīgā perspektīvā. Un e, jāpadomā, kā vērsties pret e, tādiem lieliem nopietniem izaicinājumiem, ar ko sastopas mūsu sabiedrība, Protams, ir arī jaunas prasības, un eh, ja mēs šeit modernizēsim procedūru, vai tas eh, neuzliks papildus eh, administratīvo slogu un cik tas viss maksās, mums jāparūpēs, lai tas nesadārdzinātu piedalīšanos konkursā mūsu nodokļu maksātājiem un MVU. Tāpat ir jāizvirza konkrēti kriteriji, kurus Un mēs nedrīkstam pieļaut konkrētu kandidātu diskrimināciju, ko varētu izmantot varas iestādes, tā tad izsludinot valsts iepirkumu. Jo citreiz, protams, ir tādi uh, mīļāk uzņēmumi varas iestādēm, kurām tad uh, viņi labprātāk dod priekšroku. Jāizveido arī paraugu prakses uh, kodeks, lai MVU labāk varētu piekļūt valsts iepirkuma līgu, un uh, tas viss ir jāpaturprātā tad, kad modernizējam valsts iepirkuma noteikumus. Uh, Small Business Act, tā ir rezolūcija, ko mēs pieņēmām tikai pirms divām nedēļām, un mēs teicām, ka mēs vēlamies spēcināt šo saikni starp MVU un valsts iepirkumu. Uh, Es domāju, tā ir jānotiek. Komisijai ir jāizpēta, kā spēcināt šo dialogu, uh, nodrošinot pietiekam augstu caurskatāmības līmeni un, protams, parūpētos arī par konkurētspēju. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies! Vai vēl kāds kolēģis vēlas izteikties? Varbūt, ka ir kāds komisijas pārstāvs mūsu vidū, kas varētu mums kaut ko paskaidrot? Šķiet, ka pašreiz nē. Tad došu vārdu Šimānska kungam noslēguma vārdiem, lūdzu. Tikai dažas piezīmes. Es domāju, ka mēs varam uh, vienoties komitejā, atrast konsensusu un, protams, arī uh, es uzskatu, ka energoefektivitāte ir būtisks princips. Uh, Uh, izvēršot valsts iepirkuma procedūru, un es savā atzinumā vēlējos arī norādīt, ka ir uh, jāgarantē līdzsvars starp energoefektivitāti un vēl kādu elementu. Protams, mēs varēsim atrast uh, labu formulējumu vai definīciju, proti, ka mēs vēlamies izmantot valsts iepirkumu tieši šādā veidā. Vienkāršošana Likumdošanas kvalitāte, tāda likumdošana, kas ir draudzīga uzņēmēji darbībai, rada labvēlīgu augsni tās attīstībai. Es minēju amerikāņu modeli, un tas varbūt arī ir tāds vērtīgs ieteikums. Mums, protams, ir jābūt stabilākai likumdošanai. Jo īstenībā uh, likumdošana bieži vien um, sasprāž visvairāk sprunguļu uh, uzņēmē darbības riteņos. Uh, Protams, mēs varam to uzsvērt vēl spilgtāk, bet, nu, protams, man bija noteikts zīmju skaits, kurā man bija jāiekļaujas, un līdz ar to pārāk nevarēju izplūst eh, šajā atzinuma uzmetumā. Bet tagad mēs šo mm, tekstu varam padarīt tādu viedāku, rafinētāku, un es eh, izstrādāšu vairākus kompromisu grozījumus, ņemot vērā jūsu ieteikums, un nešaubos, ka varēsim uh, rast vienprātību komitejā. Paldies! So, ganz herzlichen Paldies. Damit können wir diesen. Paldies. Tagad varam pielikt punktu šim jautājumam, bet ir viens būtisks paziņojums. 15. jūnijā līdz 12.00 ir jāiesniedz visi grozījumi. Neviens uh, man neiebilst, tad esam to nolēmuši un esmu jums to arī paziņojis. Diemžēl tagad nevaram pārunāt nākamo darba kārtības punktu 10.00 ir uh, paredzēts balsojums. Mēs nesāksim balsojumu ātrāk, uh, tādēļ man ir priecīga ziņa. Jūs tagad varat visi iebaudīt tasīt kafijas, bet lūdzu esiet atpakaļ laicīgi 10.00 precīzi, jo mums ir jābalso par daudziem ziņojumiem. Paldies!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

Ja. Komm. Ja, kann man? Ja. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Dārgie kolēģi, dārgās kolēģis. Dāmas un kungi. Dear friends. Dārgie draugi. Un tā tālāk. Un tik un tā neviens jūsos neklausās priekšsēdētāji. <laughs> Ich hab's ausgemacht. so, meine Damen und Herren. Dāmas un kungi, es labprāt vēlētos sākt balsošanu. Mums ir jābalso par daudziem punktiem, un daži balsojumi būs ļoti sarežģīti. Mēs runājam nevien par daudziem ziņojumiem, par kuriem jābalso, bet arī par tādu sarežģītu balsojumu. Tādēļ lūdzu esiet pretim nākoši un saprotoši. Tagad būs izmēģinājuma balsojums, lai mēs jau pašā sākumā zinātu, kurš ir ieradies un vai viss norit eh, pareizajā kārtībā. Tagad mēs balsosim par jautājumu, vai nākotnē uz sanāksmēm vajadzētu ierasties laicīgi. Kurš ir par, kurš pret, kurš atturas? Nu, es jau paredzu tādu visai nepatīkamu rezultātu. welche, ne? Ja, da fehlen noch viele. Also, wir sind jetzt 47. 47 eh, kolēģi ir ieradušies, 48, vai visiem strādā balsošanas iekārtas? Nekāda problēma ar balsošanas iekārtām? Fanmadurēls kundze, vai e, kaut kas noticis par vēlu? Vai jūs balsošanas ierīces ir salūzus? Nē, mēs jau nobalsojām. Jūs esat nokavējusi. Jūs vairāk nevarat balsot tagad. Jūs vairs šorīt nevarat balsot, tie ir jaunie noteikumi. Kas nenobalsoja uh, jau pirmajā piegājienā, nu pats vainīgs. Sākam balsot. Pirmais ir Jordans Izeļkundzes ziņojums lietotās kodola degvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana. Nu, man te vajag jūsu palīdzību. 47. un 50. grozījums uh, par abiem kopā. 47, 50. Kas balso par? Kas balso pret? Atturas. Vairums ir pret. Noraidīti. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrais. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 51. Kurš par? Pret pret, atturas, noraidīts. Trešais, kurš par, pret, priekšsēdētājs saka, lūdzu nobalsojam vēlreiz pret, kurš bija pret, atturas, pieņemts. Sestais grozījums. Par, pret, Ček. Pārbaudīsim elektroniski. Nobalsojam Elektroniski par sesto sākam balsot. Sākam balsot, saka priekšsēdētājs. Okay. The vote is open. Sākam balsot. Vai kādam nestrādā balsošanas iekārta? Vai viss tagad ir kārtībā, vaicā priekšsēdētājs? Lūdzu, nobalsojiet vēlreiz. Sākam balsot. Once again, what's happened here? This is wonderful machine. The vote Sākam balsot. Viena kolēģa no tautas partijas par daudz, viena zaļā par daudz, nu kaut ko tādu vēl vispār neesam piedzīvojuši. Yeah, okay. Yes, okay. Beidzam balsot. Andrew abgelehnt. Noraidīts. 50 zustimmen. Sehen Sie die nicht? Vai jūs neredzat ciparus uz ekrāna? Kāds bija balsošanas rezultāts? 19 par, 31 eh, pret, ja nemaldos, saka priekšsādātājs. 52. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. 53. par? Pret? Atturas? Noraidīts. 4. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 5. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 8. 9. kopā. Kas par? pret, atturas, pārbaudīsim. 8.9. sākam balsot elektroniski. That's okay? Yeah, false. Okay, closed. Beidzam balsot. Noraidīts 24 balsis pret 27. 12. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 13 par. Pret. Atturas pieņemts. 23 par. Pret. Atturas noraidīts. 147 par. Pret. Atturas noraidīts. 148 par. Pret. Atturas noraidīts. 149 par. Pret. Atturas pieņemts. 150 par. Pret atturas noraidīts. 151 par pret atturas pieņemts. 14 par pret atturas pieņemts. Vai es balsoju pārāk ātri, vaicā priekšsēdētājs? 17 par pret atturas pieņemts. Noraidīts atvainojas priekšsēdētājs. 152 par pret pret atturas noraidīts. 153 par pret atturas noraidīts. 15 par pret atturas pieņemts. 16 par pret atturas pieņemts. Balsojums pa daļām 17. grozījums. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa par? Pret. Atturas pieņemta. 155. par? Pret. Atturas noraidīts. 156. par? Pret. Atturas noraidīts. 18 par? Pret atturas noraidīts. 157 par pret atturas arī noraidīts. 18 par pret. Kolēģi, 18. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 159 un 19 identiski. Abi atkrīt. 158. Arī atkrīt. Ok. 160. 160 par, pret, atturas, noraidīts. 19 par, pret, atturas, pieņemts. 128 par, pret, atturas, noraidīts. 129 par, pret, atturas, pieņemts. 130, 131, 17, 14 identiski grozījumi, visi identiski. Kas par pret? Atturas pieņemti. 132. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 18 par. 18. atkrīt. Priekšsēdētājs sev izlabo. 19 par. Pret. Atturas pieņemts. 133 par. Pret. Atturas pieņemts. 135 par. Pret. Atturas noraidīts. 10 par pret atturas pieņemts. 134 par pret atturas pieņemts. 136, 140 par abiem kopā. Kurš par? Pret atturas pieņemti. 137 un 15 identiski, kas par abiem grozījumiem pret atturas noraidīti. 138. dalītais balsojums, pirmā daļa. Oh, excuse me, first half. Pirmā daļa atkrīt, saka priekšsēdētājs, jo mēs pie, nu, noraidījām 160. To. Tātad jābalso tikai par 138. grozījumu otro daļu, kas par pret atturas noraidīts. 20. par pret atturas pieņemts. 16. par. 20 is adopted. Jā, danke schön. Danke, danke. Par 20. vairs nav jābalso, saka priekšsēdētājs. 11. Arī atkrīt. 141 falls, auch 139 falls. Hm? 141, 139, par tiem vairs arī nav jābalso. 143. 143. un 21. identiski. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīti. 144, 22 identiski. Kas par? Pret? Atturas? Arī noraidīti. 145. atkrīt, 161. par? Pret? Atturas pieņemts. 162. atkrīt. 163. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 164 par. Pret. Atturas pieņemts. 165 par. Pret. Atturas pieņemts. Noraidīts, saka priekšsēdētājs. Tomēr noraidīts. 20 par. Pret. Atturas noraidīts. 20 Referenta grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 168. 168, jā. 168. 168. Kas par? Pret? Kolēģi, tie, kas balsoja par, lūdzu vēlreiz paceliet roku pret, atturas pieņemts. False? Nē. 167. 167 par. Tomēr eh, par to vairs nav jābalso? Jā, nu nedaudz sarežģīts, saka priekšsēdētājs, atvainojos. 170. par, pret, atturas, noraidīts. 171. Kurš par? Pret, atturas arī noraidīts. 172. par pret atturas arī noraidīts. 175. par pret atturas noraidīts. 24. par pret atturas noraidīts. 21. par pret atturas noraidīts. 176. par pret atturas noraidīts. 176. pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Closed. Yeah. Closed. Apge Beidzam balsot noraidīts. 21. par. Pret atturas noraidīts. 173. par. 21 war abgelehnt. 21. bija noraidīts, saka priekšsēdētājs, jo no, balss, jo no zāles izskan balss pārbaudīt. Es nedzirdēju, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Labi, nobalsojam elektroniski par 21. sākam balsot. 21. 21. 21. jā. 21. 21. Once again, vēlreiz. 21. Mēs pārbaudīsim balsojumu par 21. Sākam balsot. Es uh, runāšu ļoti lēni, lai jūs visi varat paspēt tam izsekot. Vai 21. envi grozījums vai referenta grozījums vaicā runātāji no zāles. 21. referenta grozījums, saka priekšsēdētājs. 21. Referenta grozījums. Komisch. In Liste steht was anderes drin. Closed. Beidzam balsot. Nein. Closed. Kann man? Vai varam beigt balsot, vaicā priekšsēdētājs? Pieņemts. Das hatte allerdings, wenn, ich, wenn Sie ehrlich. Kolēģi, īstenībā tas nav atkarīgs no tā, kā es vadīju balsošanu, saka priekšsēdētājs. Tas bija tāds sarežģīts uh, process. 173. Kurš pār? Pret. Atturas. Noraidīts. 177. divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa, kas par? Pret atturas noraidīta. 179. un 22. 25. Envi un Empel laikam jāpasaka, no kuras komitejas nāk grozījumi. Kurš par? Pret? Atturas noraidīti. Pārbaudīt? Protams, ar vislielāko prieku. Sākam balsot elektroniski. Sākam balsot. NPP it's... Viena kolēģa no tautas partijas par daudz. Tik? Ein PPI muss noch raus. Vienam tautas partijas kolēģim vēl ir jādodas prom. Es atvainos, nevis jādodas prom, bet jāturas no balsošanas. Paldies. Beidzam balsot. Rejected. Noraidīts. Būtikofer kungs. Pārsvarā man ir taisnība. Nevienmēr, bet pārsvarā. Nu jā, tāds nepārliecinošs balss pārsvars. 181. un 23. NV. Kurš par? Pret. Atturas pieņemti. 26. 26. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 27. Emplu komiteja. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 178. par? Pret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 atturas pieņemts. 183. par pret atturas pieņemts. 28. atkrīt, jo pieņēmām 183. 185. par pret atturas noraidīts. 187. par pret atturas pieņemts. 192. atkrīt, jo pieņēmām divus iepriekšējos. 192. atkrīt, 23. tāpat. Wo bin ich jetzt wieder bei 170? 100, nein, number 5. No? Yeah, no, no, no, no. Uh, 201. One,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 Ah, Ms. Charpentier is right. 174. 174. Jā, viņai taisnība saka priekšsēdētājs. 174. Pa, jābalso par šo grozījumu. Kurš par? Kurš pret? Atturas noraidīts. Nav 201. 201. No? One, no, no, no. My God, is that complicated? What's in this? Uh, no, 193. 193. Okay, I will do. 193. Labi, saka priekšsēdētājs. 193. Kurš pār? 193. Kas pār pret? Atturas. Pieņemts. 194. par. Pret atturas pieņemts. 199. par atkrīt tomēr. 200. arī atkrīt, 201. arī atkrīt, vaicā priekšsēdētājs. Ne, two, two, one. Two, next one. Ah, sorry. Next one. Um, 201. False. False, okay. False adopted. Our. False false. You can go to 146. No. Mein Gott, ist das eine Liste. 197, 197, I think. Yeah. 197, I think, is next. 197. šķiet ir nākošais. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, bet. 197. 197. 197. Kurš pār? Es atvainojos, ka tas uh, ievilkās tik ilgi. Kas pret? Pieņemts. Simt deviņdesmit septītais. Nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. E Atkal ir eh, viens kolēģis no tautas partijas grupas par daudz. Lūdzu, nebalsojiet. Viens kolēģis no tautas partijas grupas nevar balsot. Never seen anything like that. Jetzt, weil es keine, so wenig Kompromisse gibt, deshalb. Alles klar? Nee, noch nicht. Ein EPP zu viel, da muss. Vienam kolēģim no tautas partijas grupas ir jāizņem kartīte no balsošanas iekārtas. Tā, savādāk mēs nevarēsim beigt darbu. Ehm, tā, beidzam balsot, pieņemts. Tagad atkal vairāk grozījumu atkrīt, jo pieņēmām šo. 20. My God. I think 25. 25. 25. Wer stimmts 25. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 203. Zustimmung. Gegen. 203 par pret. Atturas noraidīts. 204 par pret. Atturas noraidīts. 26. 26. par. Pret. Kolēģi, 26 NV, kas par? Pret. Atturas noraidīts. 26 referenta grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 206. Atkrīt. 206. 206. 206 par. Gegenstim. Pret. Atturs pieņemts. 207. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 29. Par. Pret. Atturas pieņemts. 208. Par. Pret Kolēģi, 208. kurš par pret atturas noraidīts. Jūs vēlaties pārbaudīt, labi, nobalsojam elektroniski par 208. sākam balsot. Grüne grupe 2 zu Zaļie, jūsu rindās ir divi par daudz, nu tas jau ir noziegums, jūs to esat slepeni slepen ielavījušies. Jā, jā, visu jau ir iespējams pamēģināt. Divsimt astotais. Viss nobalsoja, beidzam balsot. Pieņemts. Paldies visiem. 209. atkrīt, 30. nodarbinātības komiteja, kurš par, pret, atturas pieņemts. 210, 31, 27 identiski. Kas par pret? Ček. Pārbaudam. Sākam balsot elektroniski. Du stimmst komische Dinge ab hier. Er Alles klar? Closed? Beidzam balsot. Noraidīts. 25 pret 25 neizšķirts. Jūs redzat uz uh, ekrāna, man tas vairs nav jāatkārto. 211. par, pret, atturs pieņemts. 212. ar mutisku grozījumu. Kas par? Pret, atturs pieņemts. 28. līdz ar to atkrīt, 213. par, pret, atturas pieņemts. 214. par, pret, atturas pieņemts. 29. par, pret, atturas pieņemts. 30. par, pret, atturas noraidīts. 32. par, pret, atturas pieņemts. 215. par, pret, atturas noraidīts. 216, 33, Empel, 31, NV, kas par, pret, atturas, noraidīti. Pārbaudīt. 216, 33, 31 nobalsojam elektroniski par trim grozījumiem. Okay. Alles klar? Okay, closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. 34. Atkrīt, jo tika pieņemts 216. 34. priekšsādātājs tomēr vēlas balsot. No. 34 zustimmung. 34 par. Balsis no zāles, ka atkrīt. It's not rejected. Mēs varam noraidīt pirmo, ja jūs vēlaties. 34 par pret atturas noraidīts. 219, 32, 35 identiski grozījumi, kas par pret atturas noraidīti. War wieder knapp, vielleicht besser. Danke. Ist besser. Pārbaudīsim elektroniski, jo izskatās, ka nebija tāds pārliecinošs balss vairākums. 219, 32, 35 nobalsojam elektroniski. Sākam balsot. Alle da? Richtig? Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Mir klar. Jetzt kommen nochmal identisch. Ne, it's rejected. No, 216 is rejected.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 Vote is open. Alles okay? Sākam balsot elektroniski, saka priekšsēdētājs. Tas ir gāja. And the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 20, um, jetzt kommt 207. 217. par. Pret. Atturas noraidīts. 218 par. Pret atturas noraidīts. 37. empl par pret atturas noraidīts. 221. par pret atturas pieņemts. 222. 34. NV identiski atkrīt. 29 par pret atturas pieņemts. 223. līdz ar to atkrīt, 224., 35. un 38. identiski grozījumi, kurš balso par, pret, atturas pieņemti. 225. atkrīt, 226. kurš par, pret, atturas pieņemts, 227. par, pret, atturas pārbaudīsim. 227. sākam balsot elektroniski. Sākam balsot. And closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 228, 36 NV un 39 MPL identiski. Kurš par? Pret? Atturas pieņemti. 229. par pret atturas pieņemts. 230 par pret atturas pieņemts. 40 empl, kurš par pret atturas. Check. 40 empl check. 40 empl sākam balsot elektroniski, lai pārbaudītu rezultātu and closed. Beidzam balsot. 26, 23. Pieņemts. 231. par. Pret. Atturas pieņemts. 3, 232. par. Pret. Atturas pieņemts. 233. par. 37. Tie ir identiski. Kurš par? Pret. Atturas pieņemti. 234. par pret atturas noraidīts. 41. empl par pret atturas noraidīts. 38. nv par pret atturas noraidīts. 30, 28, 27 blokā, kas par pret atturas pieņemti. 235. par pret atturas pieņemts. 236. balsojums pa daļām. Un 39. NV arī balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Bez vārda final. Kas par? Kas pret? Kolēģi, atkārtosim. Kas par? pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa. Pārbaudīsim. Pirmā grozījuma daļa pārbaudīsim balsojumu rezultātu elektroniski. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Ja jūs aktīvāk celt roku, tad es uh, varētu labāk redzēt, kāds ir rezultāts. Otrā daļa atkrīt.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 false. Ja, false told klappt. False 42 fälsch. 42. atkrīt. 237. Arī atkrīt. 238. 20, uh, 200. 238. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 40 NV. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 43. Par Holz? Holz. Mensch, Leute, das ist Wahnsinn, weil das. Nu jā. Ļoti sarežģīts balsojums. 44 par. Pret. Atturas noraidīts. 45 impul. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Četrdesmit septītais. Empel. Ah, jā, jā, jā, jā. 240. 240, 46 identiski. Kas par? Pret. Atturas pieņemti. 47 emplu par. Pret. Atturas noraidīti. 31. 31. Kas par? Jāpārbauda. 47. Jāpārbauda balsojums. Kas par? Ample. 47. Ample. Beidzam balsot. Klāra pozīcija. Thanks. Jā, nu tagad skaidrs, ka pieņemts. Nav nekādu šaubu. 31. par. Pret. Angenommen. Pieņemts. 242. par pret. Enthaltungen. Atturas. Izskatās, ka pieņemts, saka priekšsēdētājs. 241. divās daļās. Pirmā daļa. Bez vārda existing. Kas par? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa. Uštimu. Kas par? Pret. Atturas arī pieņemta. Angenommen, weiß ich jetzt nicht mehr. 41. False. 41. atkrīt, 42. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss. Kompromisi. Trešais kompromiss grozījums. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Kompromiss 3A. Kas par? pret atturas pieņemts. Ļoti skaists balsojums saraksts, saka priekšsēdētājs. 33, 3 un 250 blokā, kas par pret atturas pieņemti. 249 par pret atturas pieņemts. 251 par, pret, atturas, noraidīts. 250 252. 252 par to jābalso. Kurš par? Oh, excuse me, it's uh, part of the amendment. Okay. That means 200 and... Tomēr par to nav jābalso. 253, 254, 255. Balsojam kopā. Kurš par? Pret? Atturas noraidīti. 34 zustimmen. 34 par, pret, atturas pieņemts. 35 par, pret, atturas pieņemts. 256 par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim, uh, eh, balsojam par 258. Sākam balsot elektroniski. Oh, God,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 atturas noraidīts. 44 NV, kas par, pret, atturas pieņemts. 257 par, pret, atturas noraidīts. 258 par, pret, atturas noraidīts. 45 NV par, pret, atturas noraidīts. 50 MPL par, pret, atturas pieņemts. 260. Kas pār? Pret. Enthaltung. Atturs pieņemts. 261 par. Atkrīt. 262. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 263 par. <coughs> Pret. Atturas pieņemts. 264 par pret, atturs noraidīts. Nobalsosim elektroniski par 264. Sākam balsojumu. Hola. It's okay? Then we can close. Beidzam balsot. Adopted. Pieņemts. 37 un 36 ar balsojumu pa daļām. Pirmā daļa kā uh, grozīts um, ar mutisko grozījumu. Kurš pār pirmo daļu? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa ar papildinājumu. Kurš par? Pret. Atturas pieņemta. 36. Identisks ar 37. 36 und 37 ist erledigt, ja stimmt. Entschuldigung. Esam par tiem jau nobalsojuši priekšsēdētājs atvainojas par savu kļūmi. That means 264? Yes. 268. 268. Kurš par? Pret? Atturas? 268. Par? Pret? Atturas? Noraidīts. 260. 33, jā? Ja? Devītais atkrīt. 43. par. 38. 38. 8. 38. saka priekšsēdētājs. 38. They told me I must vote. 38. Who's... Man teica, ka jābalso par 38. saka priekšsēdētājs. Kurš par? Pret? Atturas? pieņemts. 270 par pret atturas pieņemts. 271 un 48 NV identiski kas par pret atturas pieņemti. 49 NV kas par pret atturas pieņemti. Pieņemts 40 par pret atturas pieņemts. Reject uh, false if no. 41, ne? 41. It's not rejected, it's adopted. 41. Wer ist dafür? 41. Kurš par? Pret? At, atturs pieņemts. 273. Par? Pret? Atturas pieņemts. 51 empel par? Pret? atturas noraidīts. 274 par Van Bremtas kundze. Jūs vēlēties ko teikt? Es vēlējos. Jā, es vēlējos grozīt šo grozījumu. Grozījumā rakstīts otrajā daļā. Jā, piešķir liela prioritāte uh, vēsturiski radušiemies radioaktīviem atkritumiem. Es vēlētos vēsturisks vietā likts vecākais vai senākais, vai vecākie vai senākie atkritumi. Vai viss saprata, ko Bremts kundze vēlas teikt, vaicā priekšsēdētājs? Tātad 274. ar Bremts kundzes mutisko grozījumu. Kas par? Pret? Nu jā, pilnīgs jūceklis. 274. ar mutisku grozījumu. Kurš pār? Pret? Atturas? Noraidīts. 275. Kurš pār? Pret? Atturas noraidīts. 42. par? Pret? Ko dara pārējie? Kādēļ tie nebalso? Dārgie kolēģi, 42. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. Piecdesmit divi. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. Četrdesmit trīs par? pret, atturas pieņemts. 44 par, pret, atturas pieņemts. 281 par, pret, atturas pieņemts. 282 par, pret, atturas pieņemts. 283 par, pret, atturas pieņemts. 284 par, pret, atturas noraidīts 200. 285. par pret. Divsimt astoņdesmit piektais. Divsimt astoņdesmit piektais. Kas par pret? Atturas pieņemts. 45, 286 identiski. Kas par pret? pret, atturas pieņemti. Divsimt astoņdesmit astotais par, pret, atturas noraidīts. 289 par, atkrīt. Tomēr atkrīt. 290, 291 identiski, kas par pret, atturas, noraidīti. 46. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. 292. Divās daļās. Ar mutisku grozījumu. Pirmā daļa. Kas par? Pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par?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 Pārbaudīsim balsojumu par septiņiem, vēl sākam balsot elektroniski. Vai visi kolēģi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. 54 par. Pret. Atturas pieņemts. 56 par. Pret Atturas pieņemts. 57 par. Pret. Atturas pieņemts. Sešdesmit, kas par? Pret. Atturas noraidīts. Sešdesmit viens par. Pret. Atturas noraidīts. 62 par pret atturas norādīts. 63 par pret atturas pieņemts. Pie, pirmais NV, kas par pret atturas pieņemts. 10 Ample par pret atturas pieņemts. 1 par pret atturas pieņemts. 64 divās daļās, pirmā daļa ar grozījumu, kurš par Pirmā daļa atkrīt. Otrā daļa. Jābalso tikai par otro. Kas par? Pret. Atturas noraidīta. 66 par. Pret. Atturas noraidīta. 67 par. Pret. Atturas pieņemta. 68 atkrīt. 69 par. Pret. Atturas pieņemta. 70 par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Septiņdesmit viens, septiņdesmit divi, kas par pret atturas Kolēģi, nobalsojam vēlreiz. 71, 72. Kas par? Kurš balso pret? Atturas? Noraidīti. Noraidīti. Jā, bet ja jūs neceļat roku pietiekam augstu, es arī neesmu vainīgs, saka priekšsēdētājs. Nobalsojam elektroniski. Sākam balsot kolēģi. Es varu saskaitīt tikai tās balsis, eh, kuras es varu redzēt. Ja jūs eh, ceļat roku pietiekam augstu, es varu to redzēt, bet ja nē, tad nē. All most closed and adopted. Beidzam balsot. Pieņemts. 75 par. Pret. Atturas Noraidīts. Otrais NB ir atsaukts 76 divās daļās. Pirmā daļa. Kas par pirmo daļu? Otro, uh, pret, atturas. Jā, droši paliek droši. Nobalsosim elektroniski, sākam balsot. Pirmā daļa 76. grozījumam. 76. And closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa par. Tā atkrīt tomēr. 77 atkrīt. Mums nu vēl, ne 78. Must do, ne? Boč. 78. Uh, no, we, we would. Yeah, we would. 78. We... 78 par. Pret. Atturas pieņemts. 79 un 3 n bija par. Pret. Atturas noraidīti. Pārbaudīsim. Nu, ja atkal būs eh, savādāks rezultāts, tad mēs balsosim tikai elektroniski. 79 un 3 sākam balsot. Alle durch? No. Uh, closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 80 par. Bitte? Lass jetzt. Ach, Sie kommentieren Sie, mein. Also 80 zu. 80 par. Pret. Atturas noraidīts. 81 par, pret, atturas noraidīts. 82 par, pret, atturas noraidīts. 85 par, pret, atturas nor... Pārbaudīsim. 85 elektroniskais balsojums sākam balsot. Hal Alle abgestimmt. Vai visi paspēja nobalsot? Beidzam balsot. Noraidīts. Abgelehnt. Noraidīts. 80. False. 84 false. Huh? 84 false. Huh? Yeah. That's correct. And 87. 87. Second part. Balsojam par 84. grozījumu otro daļu. Tikai otro daļu. Kas par? Pret? Atturas noraidīta. 87. Par? Pret? Atturas noraidīts. 11. empel par? Gegenstimmen? Pret? pieņemts. 88 par, pret, atturas, noraidīts. 4 NV par, pret, atturas, noraidīts. 89 par, pret, atturas, noraidīts. 3 par, pret pret, atturas pieņemts. 90 par, pret, atturas noraidīts. Kompromis numur 1, kas par? Pret, atturas pieņemts. 98 par, pret, atturas noraidīts. 99 par, pret, atturas noraidīts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 Šī atkrīt tomēr. 103. par pret. Kolēģi, kas bija pret, lūdzu vēlreiz paceliet rokas. Paldies. Atturas noraidīts. 7 NV, kas par? Pret, atturas pieņemts. 104 par, pret, atturas pieņemts. 8 NV, par, pret pret. 106. ir atsaukts, saka priekšsēdētājs. 8. NV. 8 NV. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss grozījums numur 2. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 5. 11. Jā, 11 NV. 11 NV. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. 5. Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, 11 NV. Sākam elektronisko balsojumu. NV 11 apgelehnt. Jā, jūs pēc tam preskonferencē varat paskaidrot, ko jūs par to visu domājat. 11 bija noraidīts. Anstrengend. Nu, es esmu nedaudz apjūts. Tas ir diezgan sarežģīts balsojums, saka priekšsēdētājs. Tā tad beidzam balsot. Noraidīts. Apgaliens. Pieci. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 109 par. Atkrīt. 109 atkrīt, jo pieņēma piekto. 112. Compatible, ah, compatible, excuse me. 110, 110. 110. Kas par pret? Simtu desmit, kas par pret? Pārbaudam. Sākam balsot elektroniski par 110. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 111. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 112 par. Pret. Atturas pieņemts. 115. par. Pret. Jāpārbauda. Balsojam elektroniski par 115. Sākam balsot. Sākam balsot. 115. And closed. Beidzam balsot. Nu, skaidrs, pieņemts. Nav nekādu šaubu. 116. Atkrīt. Yeah. Six. Number six. Six we... Ne... Sestais grozījums. Kas par pret atturas pieņemts? 114 par pret atturas pieņemts. 117. Par to vairs nav jābalso. Seven, yeah? Yeah. Seven is next. Septītais. Kas par? Pret? Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par septīto grozījumu. Vote is open. Sākam balsot. And closed. Un beidzam balsot. Noraidīts. 119. par pret atturas noraidīts. 121. par atkrīt tomēr. 122. par pret atturas pārbaudīsim. 122. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 120. par. Pret. Atturas pieņemts. 124. par. Pret. Atturas pieņemts. 13. NV par. Pret. Atturas pieņemts. 125. kas par. Pret. Atturas pieņemts Noraidīts. 126. par. Pret. Atturas noraidīts. 8. par. Pret. Atturas pieņemts. 127. par. Pret. Atturas pieņemts. 9. par. Pret. Atturas pieņemts. 49. 49. par. 49 zustimmung, gegen 49 par, pret, atturas, noraidīts. 48 par, pret, atturas, noraidīts. Um, eh, Ms. Jordan Sislik, please. Thank you. you a, uh, a longer speech, please. Yes, First, es pavisam īsi atvainojiet par to, ka ļoti garšas balsošanas saraksts bet mēs esam ļoti interesēti šajā tēmā, tas ir ļoti pretrunīgs, un mēs ar ēnu referentiem tiešām cenšamies rast kompromisu, un esam raduši tikai trīs. Pēc šī balsojuma, es domāju, katrs ir kaut ko zaudējis, katrs kaut ko ieguvis. Tur ir daļa tehnisku detaļu, kurai nevajadzētu būt par daļu no direktīvas. Un tāpēc bija tik daudz noraidīto grozījumu. Es ceru, ka jūs atbalstīsiet direktīvu. Paldies! To es nedrīkstēju pieļaut. Jā, jā. Es neļaušu citiem kolēģiem izteikties, vairs šo kļūdu nepieļaušu. Es atvainojos, tā bija kļūme, es atvainojos, es atvainojos Jā, priekšstādātāji, jūs slikti vadāt sēdi un tad jūs eh, te putrojaties un mēs vispār nedrīkstam neko pateikt, eh, sauc balss no zāli. Jā, bet kāpēc jūs vienmēr esat tik nervozi? Mēs stundu balsojam un tad viss ir tik nervozi un emocijas ir uzvirmojušas tik augstu. Tagad elektroniskais balsojums par visu grozīto ziņojumu. Sākam balsot. Final vote. Final vote beidz. Tagad ir balsojums par visu grozīto atzinumu. Tātad sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Viss. Un tagad balsosim tālāk par likumdošanas rezolūciju. 33 pār 6 pret 12 atturējās. Jūs taču visu redzat uz ekrāna. Pieņemts. Es neesmu nekādu kļūdu pieļāvis. Un tagad tomēr balsojam par likumdošanas rezolūciju. Tāsim ar kakskungu, ko vēlēs teikt. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Un rezultāts pieņemts. Paldies. Un tagad nākamais balsojums. Nu, ko tādu mēs vairs neatkārtosim, saka priekšsēdētājs. Man bija grūti arī saglabāt tādu pārskatu dāmas un kungi. Mums taču ir vēl vesela gūzma ar balsojumu sārakstiem, un, un jo ilgāk, jo, jo jūs būsiet disciplinētāk, jo ātrāk mēs varēsim pabeigt. Komprom, wir stimmen ab 52, aber ich kann nicht beides machen. Excuse me, ich kann... Nu, es jau nevaru darīt abas uh, lietas reizē un dzirdēt no abām pusēm, kad man kaut ko saka. Ja referents vēlas izteikties, tad uh, Čacimār Kakas kungs lūdzu jums vārds. Atšķirībā no šī, uh, no iepriekšējā ziņojuma šeit ir daudz kompromisu uh, grozījumu un te ies daudz ātrāk. Ir viens papildus kompromiss, kas nav norādīts balsošanas sarakstā. Piektajā lapusē. 14a un daži at, uh, grozījumi atkritīs. Tas te nav norādīts. Sekretariāts jums uh, norādīs, kad mēs līdz šai lapai nonāksim. Tas padarīs mūsu darbu ātrāku un vienkāršāku. Un, nu, paskatīsimies. Labi. Lūdzu pēc kārtas 52 par pretāturas pieņemts. C2 par pret atturas pieņemts. 10 par pret atturas. Vai es atvainojos, es atkal pieļauju kļūdu? Lūdzu, esat mierīgāk, jākoncentrējas. 137 par pret Schneller als der Schall. Der Claude überholt sich selber. Hoffentlich nicht eines Tages mit seiner Meinung. Also, äh, Claude. Nu, dažs labs jau jūtas iekāps nākotnē. Tātad 137. pārbaudīt gribat labi. Tātad sākam balsot 137. Closed. Beidzam pieņemts. Desmit imko par pret pieņemts. 141 par pret. Atturas pieņemts. Kas notic? Atkal jāpārbauda. Kompromiss 11 par pret atturas pieņemts. 12 par pret pieņemts. 149 par, pret atturas pieņēmts eh, kompromis 12 par, pret atturas pieņēmts. 161. taču nav jābalso. 12. ekon par pret atturas pieņemts. 12. simko ir atkritis. 165 par pret atturas pieņemts. 166 par 165. Balsojam pārbaudam elektroniski. 165. 165. Turmes kungs ieteica tā darīt. Beidzam balsot. Un Royal kungs ir saņēmis izteiktu vairākumu. Liels paldies! Skaisti! Man jau laikam šorīt to vajadzēja, es to biju pelnījis. Varam atkārtot. 166 par. Pret. Drusk par maz. Atturas no pieņemts. 167 par. Pret. Atšķirs. Pieņemts 13 ekon par. Pret atšķiras pieņemts, 13 par pret atturas pieņemts, 168 par pret atturas pārbaudam 168. Beidzam balsot. Norādīts. 169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 Pārbaudam 20. elektroniski. Beidzam balsot. Simtdeviņas pirmais atkrīt, 19. par, pret. Tātad par vēlreiz. Skaidrs. Tālāk Kompromiss 14. Un es jums izlasīšu priekšā, jūs dzirdējāt tekstu, kas pār pret. Tā tad tur tagad atkal atkrīt vesera rinda. Divi nulle deviņi par pret. Nē, tomēr pārbaudam. 129. pārbaudam. Sākam balsot. Nu tad lūdzu balsojiet. Beidzam balsot pieņemts. Šķiet, ka viss ir skaidrs. 169 līdz 199. atkrīt. 216. E, kas par pret. Vai es atkal esmu kļūdies? Nē, 199. bija jābalso. Kas par pret? Atšķirs pieņemts. Tālāk 200. ar 16. kopā par pret atšķiras eh, pieņemts 201. par pret atturas pieņemts. Divsimt otrais, divsimt otrais eh, par Vai tad nav pareizi? Nē, tie atkrīt, tad 203. Par, pret, pieņemts. 204 par, pret, atturas, pieņemts. 205 par, pret, pieņemts atšķirs eh, noraidīts, eh, bija noraidīts. 15. ekon par pret pieņemts 206 par pret atturas pieņemts 207 par pret atturas pieņemts 208. atkrīt, 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 215 par pret atturas noraidīts. 16. kompromiss par pret atšķiras pieņemts. 223 zu. 223 par. Pieņemts. 17. kompromiss par. Pret. Atšķiras pieņemts. 229 par. Pret. Divsimt divdesmit devītais vēlreiz par, pret, noraidīts. 230. par pret. Pārbaudām 230. To. Sākam balsot. Closed. Beidzam. Noraidīts.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 pret, atturas, pieņemts. 236 atkrīt, arī nākamais 18. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 241 par, pret, atturas, noraidīts 17 par, pret, pieņemts. 242 par, pret 242 vēlreiz par, pret atturas noraidīts. Nē, nē, nē, pieņemts. 243 ar 19 identiski par, pret atturas pieņemts. 27, 244 par, pret atturas pieņemts, 245 par, pret atturas pieņemts, kompromis 19 par, pret atturas pieņemts, 252 par, pret atturas pieņemts,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 pieņemts. 265 par, pret. Vēl tā pārbaudām 265. To. Beidzam. Pieņemts. 26 par pret pieņemts, kompromiss 20. par, pret atšķiras pieņemts, 31. par, pret atšķiras atturas. 31 zustimmung. Uh, 31. vēlreiz par, pret noraidīts, 32. par, pret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 pārbaudīsim 35. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums par pretāturas pieņemts. 278 par pretāturas pieņemts. 279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 287. par pretāturas. 23. kompromiss par pretāturas pieņemts. 292. par pretāturas pieņemts. Kompromiss 24 par pret. Pieņemts. Kompromiss 24b pieņemts. 311 par pret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 atturas pieņemts, 28. par pret atturas pieņemts, 47 eh, par pret atturas pieņemts, 316 par pret atturas pieņemts. pārbaudām 316. Beidzam balsot.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 pret atturas. Nu, tad vēlreiz, kas par, pret, labi, nākamais 319. Par, pret. Pieņemts ar skaidri izteiktu vairākumu. Pārbaudīt gribat 319. ja vēlties. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts gan. 320. par. 321. Tran 21 Zustimmung. 321 par pret atturas. Nu, neredzēju, kas pār 321 vēlreiz. Kas pret? Pieņemts. 322. Atkrīt 323 par pret atturas pieņemts, 324 par, pret atturas pieņemts, kompromis 25 par, pret atturas pieņemts, kompromis 26 par, pret atturas pieņemts, 334 par, pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudām 334.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 Vēlreiz, kas pār 3 ceturto? Tātad 3, 4, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 351. atkrīt, kompromis 28 par. Pret. Pieņemts. Kompromis 1 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais par. Pret. Atturas atturas pieņemts. 59 atkrīt 60 par pret atturas pieņemts. 61 par pret atturas pieņemts. 62 un 63 par pret atturas. Vajadzētu teikt, ka pieņemts otrais kompromiss par pret atturas pieņemts.

Zwei, check. Tad jāpārbauda. Pārbaudām 69. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais atkrīt, 4. atkrīt, 70. par pret atturas pieņemts, 71 par pret atturas noraidīts, 72 par pret atturas pieņemts atturas Pārbaudīsim. Atvainojiet, bet jāpārbauda, sākam balsot. 72. 72. pārbaudam, beidzam balsot. Noraidīts. 73. Par, pret, pieņemts. Trešais atkrīt. 74 par, pret pret, atturas, noraidīts, 75 par, pret, atturas, noraidīts, 76 par, pret, atturas, noraidīts, kompromiss 3 par, pret, atturas, pieņemts, 80 par, pret, atturas, eh, pieņemts, 81 un 2 atkrīt, 83 par. Astoņdesmit trešais pār pret. Astoņdesmit trešais vēlreiz, kas par pret. Atturas noraidīts astoņdesmit četri par pret. Atturas noraidīts pieņemts 85 par, 5 pieņemts kompromiss 4 par, pret pieņemts 92 par, pret atturas pieņemts 94 par, pret atturas pieņemts 95 par atkrīt, 96 par, pret, atturas pieņemts, 6 par, pret, atturas pieņemts, 97 par, pret, atturas pieņemts, kompromiss 4b par, pret, atturas pieņemts, 101 par, pret, atturas pieņemts, 102 par,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 pret atturas. Pārbaudam 117. Man šķiet, ka pieņemts. Beidzam balsot. Nē, norēdīts. 121 par pret atturas. Noraidīts 222 par pret atturas pieņemts 123 par, pret atturas pieņemts 7 un 126 par, pret pieņemts. Tālāk atkrīt. 125 par, pret pārbaudām 125, to sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 128 par, pret, atturas. Noraidīts. 129 par, pret, atturas. Pieņemts. Kompromiss 9 par, pret, atturas. Pieņemts. 134 par, pret, atturas. Pieņemts. 135 par, pret, atturas noraidīts. 135. Tais, kāds deputāts pieprasīs 134. Nē, tomēr 135. pārbaudīt. Beidzam balsot. Noraidīts. Un e, galīgais balsojums sākam balsot elektroniski. Closed. Beidzam balsot. Un noraidīts. Nu, nē, tas, protams, bija joks, ir pieņemts.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 cameras on or not? No? No? Yes? Okay. Tā. Tagad mans uh, mikrofons darbojas, vai ne? 119 par, pret, atturas, noraidīts 121, vai kaut kas nedarbojas? Tāds 121 par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais kompromiss par, aktā. Labi, pārbaudīsim 121. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais kompromiss par, pret atturas pieņemts. 129. par, pret atturas pieņemts. 130. par, pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 130. Sākam balsot. 130 war bei Check gefragt worden. Tātad jūs lūdzāt pārbaudīt 130. 130. pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. Varbūt ir vērts visiem, kas ir šeit, tomēr balsot. Nu, tādas nav stingrās prasības, bet nu, būtu vērts to darīt. 11. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts.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 145. par pret atturas pieņemts. 146. par pret atturas pieņemts. 153. par pret. Pārbaudīsim. 153. sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 154. par pret atturas pieņemts. 229. atkrīt, jā, ja? tā ir. 229. balsojam par to par. Pret atturas pieņemts. Regi 5. par. Pret atturas pieņemts. 305. par pret atturs pieņemts, 155. par pret atturs pieņemts, 13. kompromiss par pret atturs pieņemts, 14. kompromiss par pret atturs pieņemts, 169 par pret Vēlreiz lūdzēju 169. pāri pret Check. 169 check. 169. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 171. pār. Pret atturs pieņemts. Regi 9 par pret atturs pieņemts. 172 par pret. Pārbaudīsim. 172. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 173. par. Pret. Atturas pieņemts. 174. par. Pret. Atturas pieņemts. 175. par. Pret. Atturas pieņemts. 176. par. Pret. Atturas pieņemts. 177. par. Pret. Mm atturas pieņems. 150. par pret atturas pieņemts. 478 par. Ā, tas atkrīt, es atvainojos, saka priekšsādātājs. 15. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 203. par, pret, atturas pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 216 par, pret, pārbaudīsim. 216. elektroniski pārbaudām. 216. grozījums pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 233. par, pret, atturas, pieņemts. 235. par, pret, atturas, pieņemts. Reigi 4 par. À, tas atkrīt, saka priekšsēdētājs, es atvainojos. Reigi 6 par pret. Pārbaudīsim. Regi 6. Sākam balsot. And closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad regi 6 ir pieņemts. 19. kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts. 252. Par. Pret. Atturs pieņemts. 253 par. Pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. 253. 253. Beidzam balsot. Pieņemts. 254. par, pret, atturs, noraidīs. 258. par, pret, atturas, noraidīs pieņemts. 20. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 271. vai es kādās aizmirsis? Tad 271. par, pret, atturas, pieņemts. 273. par, pret. Divsimt septiņdesmit trešais vēlreiz lūdzu pār pret. Man šķiet, ka noraidīts, bet nu pārbaudīsim. Droši paliek droši. 273. Klau, klau, no, closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 278 pār. Pret. Atturs noraidīts. 21. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 22. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 23. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 24. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 25. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 312 par, pret, atturs pieņemts. 313 par, pret, atturs pieņemts. Vai tagad ir 314? Jau tā priekšstādātais aktās atkrīt. 315 par, pret, atturs pieņemts. 33. kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 322. par, pret, atturs pieņemts. 34. kompromiss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 353 pār, pret, atturas pieņemts, 354 pār, pret, atturas pieņemts, 36. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 37. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 340, 362 par, pret, atturas pieņemts, 363 par, pret, Pārbaudīsim. 363. Sākam balsot. Eine Karte zu wenig, Pech gehabt. Uh, vienas kartes pietrūkst, ar mani jau viss kārtībā. Labi, mēs to piefiksēsim. Tātad jūs gribat balsot pret? Nu labi, nav svarīgi. Vienalga tas atkrīt. 364 pār pret atturas pieņemts. 365. par pret atturas pieņemts. 366 par pret atturas pieņemts. 367 par pret. Pārbaudīsim. 367. pārbaudām. Plus one. Closed, jā. Beidzam balsot. Noraidīts. 38. kompromiss par. Pret atturas eh, pieņemts. Oh, wonderful pages. 375. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltung? Beschlossen. 376. Zustimmung? Gegenstimmen, Enthaltung beschlossen. 428 Zustimmung. Par pret 429 par pret atturas noraidīts. Regi 12 par pret atturas pieņemts. 469. 464 pār pret atturs pieņemts. 465 pār pret atturs pieņemts. 466 atkrīt. 467 pār. 465. Labi, pārbaudīsim 465. Sākam balsot. Open the door. Thank you and close and adopted. Beidzam balsot pieņemts. 466 atkrīt, 467 par, pret, atturas pieņemts, 468 par, pret, atturas. Pārbaudīsim, būs vienkāršāk 468. 661, check, open, open. 461, saka priekšstādātājs. Atvainojiet, 468, viņš sev palabo. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Noraidīts. 472 par. Pret. Atturs pieņemts. 473 par pret atturas pieņemts 474 par pret pārbaudīsim 474 sākam balsot and closed beidzam balsot noraidīts 475 par pret pieņemts 476 par, pret, atturs pieņemts, 477 par, pret, atturs pieņemts, 479 par, pret, pārbaudīsim, man šeit pieņemts. Closed. Beidzam balsot. Nē, noraidīts. 480 par, pret, atturs, noraidīt, 481 par, pret, atturs, pieņemts, 482 par, 482, 484 par, pret, Labi, pārbaudīsim. <laughs> Closed. Beidzam balsot. Closed. Beidzam balsot, saka priekšstādātājs vēlreiz. Labi, 484. Kā lūdzu? Tāda rezultāts bija 24 pret un 18 par. Ko jūs sakāt, runātājs no zāles nav ieslēdz mikrofonu? Fragen, er Vajadzētu pajautāt, par ko viņš pats īsti nobalsoja. So abstimmen, ich... Tāpēc, ka mēs tik ilgi balsojam, es pieļāvu kļūdu, es pats uh, nobalsoju pret savu grozījumu, nu, ja jums tas sagādā prieku. Bet tas būtu tāpat ticis noraidīts. Savādāk tā būtu procedurāla kļūda. 484. Pret. Atturs. Pieņemts. 485 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 485. 485. Wenn mich ja noch anpēst. Closed. Beidzam balsot. Apgalīts. Noraidīts. 26. kompromiss pār. Pret. Autors pieņemts. 469, 98 eh, eh, par pret atturas pieņemts. Tagad ir divas daļas 497. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret Neizskatās labi, šķiet noraidīts. Jā, noraidīts. Regi divi par. Pret. Atturas. Pieņemts. 498. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 499. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 27. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 504 par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Es atvainojos, bet, nu, jāpārbauda. Mēģinu no tā izvairīties, bet, nu, nesenāk. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 504 par pret. Ak, tas jau bija 504. saka priekšsēdētājs. Jā, 505. 505. grozījums tagad lūdzu par. Pret. Atturs pieņemts. 507 par. Pret atturs noraidīts 28. kompromiss par pret atturs pieņemts 517 par pret Ā, es sacīju 517. Es gribēju sacīt 515, saka priekšsādātājs. 515. grozījums pār, pret, atturs noraidīts 516 par pret Jā, apgriež. Jā, noraidīts. 29. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Regi 7 par, pret, atturs, pieņemts. 24 regi par pret atturs pieņemts. 529 pār pret atturas noraidīts. Regis 16 atkrīt. 530. That's a false. Regis 16 falls. Correct. Regis 16 atkrīt. Ah, the translation was not correct. Ah, tulkojums man nebija pareizs, saka priekšsādātais tur tā vaina. Tātad tagad mums ir jābalso. 5, 2, 9. Tagad mēs balsosim par 529. Tas atkrīt. 529. atkrīt, un tāpēc jābalso par Reigas 16. Tātad, kurš ir par regi 16? Pret? Arī tas atkrīt. 530 par? Pret? Atkrīt. Tātad nav pieņems noraidīts. 531 par? Pret? Noraidīts. 532 pār, pret, pieņemts 533 un 534, tie ir identiski. Tātad, kurš ir par, pret, pieņemts 530. 535 par, pret, pieņemts, regi 25 Nē, par to nav jābalso. Ja tas atkrīt, saka priekšsēdētājs. 536 par, pret, kas ir pret? 536 grozījums, kas ir pret to. Labi, pieņemts. 30. kompromiss. 30. grozījums pret, pieņemts. 544 dalītais balsojums. Pirmā daļa pret pieņemts. Otrā daļa. Un tagad pret. Nav pieņemts. 545 atkrīt. 31. kompromiss. Tas tad ir pieņemts. 548 pret, atkrīt, noraidīts, 555 par, pret. Once again, please. Vēlreiz lūdzu. Tātad, kurš ir pār 555? Pret. Labi, pieņemts. 556 pār pret noraidīts 557 par pret pieņemts 558 par pret pieņemts 559 par pret pieņemts Regi 15 atkrīt, 32. kompromiss par, pret pieņemts. Regi desmit pret pieņemts. 569. Pirmā daļa par pret. Noraidīts otrā daļa par pret. Noraidīts 570 par pret. Pieņemts 571 par, pret, pieņemts 572 par, pret, pieņemts 573 par, pret, noraidīts 574 par, pret, noraidīts 575 par, pret, pieņemts 576. Ā, tas atkrīt 577 par, pret

pārbaudīsim. And, uh, only 39, my God. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 580 pār. Pret. Pieņemts. Numur 1. Par. Pret. Pieņemts. 2. Par. Pret. Pieņemts. 3. Par pret, pieņemts 4 par, pret, pieņemts 5 par, pret, pieņemts 6 par, pret, pieņemts 7 par, pret, pieņemts 8 par, ā, tas atkrīt 9 par, pret, Pārbaudīsim. Pārbaudīsim devīto. Tā būs labāk. Sākam balsot. Tie mašīna, please work. <laughs> Dārgā mašīna, lūdzu, darbojies. Saka priekšstādātājs. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmit par. Pret. Pieņemts. Vienpadsmit par. Pirmais kompromiss par. Pret. Pieņemts. 24 par pret pieņemts 25 par, pret pieņemts 26 par, pret pieņemts 27 par, pret pieņemts 28 un 29 par, pret pieņemts 30 par, pret pieņemts 31 par, pret pieņemts 32 par pret, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, pieņemts. 36 par, pret, nav pieņemts. Pārbaudīsim. 36. 36. Check. Pārbaudīsim 38. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pilnīgi skaidra nostāja. 42. Par, pret. Lūdzu, esiet uzmanīgi. 42. Pret. Pieņemts. 43. par. Pret. Pieņemts. 44. par. Pret. Pieņemts. Trešais kompromiss par. Pret. Pieņemts. 115 par. Pret. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret pieņemts. 62 par pret pieņemts. 63 par pret pieņemts. 64 par pret pieņemts. 65. Ā, tas atkrīt. Labi, pārbaudīsim 64. And Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 65. Par. Pret. Pārbaudīsim. Safety first. Droši paliek, droši. Close. Beidzam balsot. Noraidīts. 66 par. Pret. Pieņemts. 67 par, pret, pieņemts, 68 par, pret, pieņemts, 69 par, pret, pieņemts, 70, 71, 72 par, pret, pieņemts, 73 par, pret, pieņemts, 5. kompromiss par, pret, pieņemts pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, pieņemts. 90 par, pret, pieņemts. 91 par, pret. Ček. Pārbaudīsim. Jo nebija tik skaidrs. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 92 par, pret, pieņemts, manuprāt. 93 par, pret, pieņemts. Once again. Vēlreiz 93 par, pret, pārbaudīsim. 93. grozījums pārbaudīsim. Paldies. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 94 par pret. Pieņemts. 7. kompromiss par pret. Pieņemts. 8. kompromiss par pret. Pieņemts. 109 par pret. Pieņemts. Regi 27 par. Kas balso par to vai pareizi? Mēs tagad balsojam, jautā priekšsēdētājs. False, false, false. Jo visi iepriekšēji atkrīt. Jā, es atvainojos, es kļūdījos. Regi 9 par pret pieņemts. Tagad Regi 27 par pret, arī pieņemts, 29 par, pret, pieņemts, 28 bija pieņemts, 29 par, pret, pieņemts, 30 par, pret, pieņemts. Un NV1 par, pret, pieņemts. NV5 par, pret, noraidīts. Tagad sastais NV6 par pret noraidīts. NV9 par pret pieņemts. 13. NV par pret pieņemts. Un galīgais balsojums. Sākam balsot. Boris Closed. Beidzam balsot. Pieņemts, paldies. Un apsveicu. Next one. Nākamais balsojums. Mums te nav laika vienam otru apsveikt. Turpinam darbu. 24. grozījums, Cavēlas ziņojums. 24. grozījums. Pret. Pieņemts. 30. Kompromiss 1. Pirmais kompromiss pret, noraidīts. Otrais kompromiss pret, pieņemts. Mistake. Kļūda, kļūda. Regijas 16. Regijas 16. Pret, pieņemts. Regija 20. Pret, pieņemts. Otrais kompromiss. Pret, Pieņemts. 43. Pret. Pieņemts. Kompromiss 3. Pret. Pieņemts. 53. Pret. Pieņemts. 4. kompromiss. Pret. Pieņemts. Kultūra 5. 12. Kurš par? Pret. Noraidīts 58, 59. Pret. Noraidīts. Piektais grozījums. Pret. Pieņemts. Imko 9. Pret. Pieņemts. Imko 22. Pret. Pieņemts. Kultūra 15. Pret. Pieņemts. Kompromiss numur 6. Pie, pret. Pieņemts. Kompromiss 7. Pret. Pieņemts. Imko 8. Pret pieņemts. 72, 73 eh, D, kas eh, par pret noraidīts. 75. Seventy five. 75 pret. Pieņemts. 76. Pret pieņemts. Kultūra 9. Pret pieņemts. 8. kompromiss pret pieņemts. Kompromiss 9. Pret pieņemts. Kompromiss 10. Pret pieņemts. Kompromiss 11. Pret pieņemts. Kompromiss 12. Pret pieņemts. 88. grozījums pret pieņemts. 97. Lūdzu, piedošanu, saka priekšsēdētājs, 13. kompromiss. Pret pieņemts. 97. grozījums. Pret pieņemts. 98. Pret pieņemts. 99. 100. Pieņemts. 100. Pieņemts. 101. Pret. Noraidīts. 102. Pret. Pieņemts. Kompromiss numur 14. Pret. Pieņemts. Regija 21. Pret. Pieņemts. 105. Pret. Pieņemts. 106. divās daļās. Nav nepieciešams labi 106. Pret. Pieņemts. 107. Pret. Pieņemts. 15. kompromiss. Pret. Pieņemts. 16. kompromiss. Pret. Pieņemts. Regija 19. Regi 19. Pret pieņemts. 17. Pret pieņemts. Simt divdesmit, simt četrdesmit seši, simt piecdesmit trīs, simt piecdesmit astoņi. Šķiet priekšsēdētājs ir izlaidis 119. Tas atkrīt. 120, 146, 153, 158, visi ir identiski, par tiem balsosim kopā pret. Pieņemti. 125. Pret. Pārbaudīsim. Nobalsojam elektroniski par 125. Close. Rejected. Noraidīts. 121. Pret. Pieņemts. 122, 123, 124 par visiem kopā. Pret. Pieņemti. 126. Pret. Noraidīts. 127. Pret. Noraidīts. 18. kompromiss. Pret. Noraidīts. Pieņemts. Hmm? Ah, check. Kompromiss 18 check. Okay. Pārbaudām balsojumu par 18. kompromisu. Kāds to lūdza izdarīt, un mēs to darīsim. 18. 18. kompromiss. Beidzam balsot elektroniski. well. Surprise! Vai kāds pārsteigums? Neliels pārsteigums. 100. 100. It's too. We vote too much. To... Mēs šodien esam par daudz balsojuši, saka priekšsēdētājs. 132. Against? Pret. Noraidīts. 134. pret. Noraidīts. 135. D. Pret. Noraidīts. 136. Pret. Pieņemts. 137. 138. Pret. Noraidīti. 139. Pret. Pieņemts. 141. Pret. Pieņemts. 143. Pret. Pieņemts. 144. Pret. Pieņemts. 145. Pret. Pieņemts. 147. Pret. Pieņemts. Imko 13. Pret. Pieņemts. 149. Pret. Pieņemts. 148. Pret. Man izstāsta, ka ir noraidīts, saka priekšsēdētājs. Rejected. Noraidīts. 152. Pret. Pieņemts. 150. pret. Nu, pieņemts. 19. kompromiss pret. Neviens nav pret. Pieņemts. 156. pret. Pieņemts. 157. pret. Pieņemts. 159. pret. Pieņemts. Imko 17. pret. Pieņemts. Imko 20 pret pieņemts. Kultūra 3 pret pieņemts. Kultūra 16 16 pret pieņemts. Kultūra 18 pret pieņemts. Imko 10 pret pieņemts. 162 pret pieņemts. 163 pret pieņemts. 164. Pret pieņemts. Kompromiss numur 20. Pret pieņemts. 168. Pret pieņemts. Kompromiss numur 21. Pret pieņemts. 172. Pret noraidīts. 173. 172. noraidīts. Jūs vēlaties pārbaudīt. Nobalsojam elektroniski par 172. Opened. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. Jau. Sometimes and so on. Does work, but it doesn't help us. us. Nu, dažreiz mēs varam kļūdīties, tas ir tikai cilvēcīgi. Tas nozīmē, ka jūs esat pret, bet ar to nav gana. 173. pret, pieņemts. 174. pret. Noraidīts. 175. Pret. Noraidīts. 176. Pret. Pieņemts. Imko 6 pret pieņemts 177, pret pieņemts 178, pret pieņemts 179, pret pieņemts kompromis 22. 9. 9. atvainojos, saka priekšsēdētājs. 9. grozījums pret pieņemts. Kompromis numur 22. Pret pieņemts. 12. Pret pieņemts. Kompromiss 23. Pret pieņemts. Kompromiss 24. Pret pieņemts. 19D pret noraidīts. 20D identisks arī līdz ar to noraidīts. 21. Pret pieņemts. 22 pret pieņemts. Regi A pret pieņemts. Regi B pret pieņemts. Pirmais pret pieņemts. Otrais pret pieņemts. Trešais pret pieņemts. Piektais pret pieņemts. Un tagad balsojam par uh, visu ziņojumu grozītā redakcijā un daram to elektroniski. Sākam balsot. The machine is tired. Yes. Pat uh, balsošanas iekārta ir nogurusi. Closed. Beidzam balsot. Jā, mana mašīna gudrēs. Oh! Congratulations! Wonderful result. And... Izcils rezultāts. Ziņojums pieņemts. Tagad Kalfina ziņojums. 11, 12, 13, 14 par visiem kopā. Kas par šiem četriem grozījumiem? Kas pret? Noraidīti 15. Pret? Noraidīts 16. 16. Again. 16 pret pieņemts. Otrais. Pret pieņemts 17. Pret pieņemts 3. Pret pieņemts 4 pret pieņemts. Man nav. Nezinu, nezinu. Piektais. Jā, man jāturpina pret. Pieņemts 18, pret pieņemts 19, pret pieņemts 20, pret noraidīts 21. Jūs vēlaties pārbaudīt par 20? Jā, labi. Sākam elektroniski balsot par 20. grozījumu. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. Pret. Pieņemts. 22. Pret. Pieņemts. 23. Pret. Pieņemts. 24. Pret. Pieņemts. 25. Pret. Pieņemts. 26. Pret. Pieņemts. 27 pret pieņemts, 28 pret pieņemts, 29 pieņemts, 30 pret pieņemts, 31 pret pieņemts, kompromiss numur 1 pret pieņemts, 35 pret pieņemts, 36 pret noraidīts, 37 pret pieņemts pieņemts. 38. pret pieņemts. 39. pret pieņemts. 40. pret pieņemts. Vēlaties pārbaudīt? Jā, nobalsojam elektroniski par 40. sākam balsot. Open and... Beidzam balsot. And adopted. Pieņemts. 41. Pret pieņemts. 1. Pret pieņemts. 6. Pret pieņemts. 7. Pret pieņemts. 8. Pret pieņemts. 9. Pret pieņemts. 10. Pret pieņemts. 11. vai 11. vairs nav, saka priekšsēdētājs. Balsojam par visu ziņojumu kopumā. Sākam balsot elektroniski. Jau ir pārāk vēls, nevaru koncentrēties. And close. Beidzam balsot. Lielisks iznākums. Un visbeidzot, pēdējais balsojums. Tas ir svarīgs, jā, jā. Par Butikoferu kunga ziņojumu. Atzinumu. Pirmais grozījums. <coughs> Pret? Pirmais. Pārbaudām, balsojam elektroniski par pirmo, sākam balsot. Against, uh, no, we rejected. Noraidīts otrais. Pret? Pieņemts. Kompromiss viens. Pret? Pieņemts. Kompromiss divi. Pret? Pieņemts. Sastais pret pieņemts. Kompromis numur 3. Pret pieņemts. Piektais kompromis. Four, yes, four. Ceturtais kompromis. Pret pieņemts. 13. grozījums. Pret pieņemts. Piektais kompromiss pret pieņemts. 17. Pirmā daļa pret pieņemta, otrā daļa pret noraidīta. Sestais kompromiss pret pieņemts. 22 pret pieņemts. 23. 23 pret pieņemts. 24. pret pieņemts. 26. divās daļās, pirmā daļa pa, pret. Kolēģi, vēlreiz nobalsojam par pirmo daļu. Kas par? Pret? Pārbaudīsim. Tā ir vienkāršāk. Sākam balsot elektroniski par pirmo 26. grozījumu daļu. Prost. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa pret, noraidīta. 27. pret, pieņemts. 28. pret, pieņemts. 29. divās daļās, pirmā daļa pret. Pirmā daļa pieņemta, otrā atkrīt, 30. 30. pret, pieņemts. Pārbaudām elektroniskais balsojums par 30. grozījumu, sākam balsot.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 Un visbeidzot, sākam balsot elektroniski par visu grozīto atzinumu. Äh, die restlichen Punkte, was machen wir damit? Die setzen wir ab jetzt. And the vote is clear. Gratulation. Ja, gratulation. Pieņemts. Jā. Pieņemts. Sirsnīgs veids ar panākumiem. Okay, the other points we must do in the next point. Thank you for the, so much for